runā par tirzniecību ar Eiromed valstīm. Lūdzu, komisāram vārds. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Cienējamie Eiropas parlamenta locekļi. Man ir jāsaka, kopš 2011. gada Eiropas dienvidu kaimiņzemes ir piedzīvojušas ļoti ievērojamas izmaiņas, un Eiropas Savienībai ir jāstrādā par tādu stabilitātes sviru pašu eh, kas attiecās uz Dienvidu vidusjūras reģionu. Bez pirmām kārtām mums vajadzētu diferencētu pieeju iesaistītajām pusēm. Uh, pieņemt. 2012. gadā tika pieņemts uh, brīvās tirdzniecības līgums ar Eģipti, Tunisiju, Maroku. Un šīs valsts tika iekļautas Eiropas Savienības vienotajā tirgū. Šie brīvās tirdzniecības nolīgumi ir diezgan plaši, Tur tiek ietverti arī ļoti daudzi mums svarīgi jautājumi, tādi kā mm, fitosanitārās normas un sanitārās normas, tāpat arī publiskā iepirkuma procedūras un tam līdzīgi. 2012. gada martā šīs sarunas tika uzsākts ar Maroku un pašlaik diezgan strauji virzās uz priekšu. Eh, diezgan strauji sarunas ir eh, pavirzījušās arī ar Jordāniju un eh, drīz vien sarunas ar Tunisiju noslēgsies. Pašlaik ir valstis, ar kurām e, tie, tieši šādas sarunas uzreiz nav iespējams. Tādas valstis ir Lībija, Libāna un Alžīrija. Mums tomēr ir jāmēģina atrast vispiemērotāko formātu mūsu attiecībām ar Lībiju vajadzīgajā laikā. Dienvidu vidusjūras reģionā ir ļoti maz investīciju, ja šis reģions būs vienots, tad eh, tas noteikti uzlabos šī reģiona uh, izredzes saņemt investīcijas. Un Tas nozīmē, ka mums ir ne tikai viņiem jāatver savus tirgus, bet arī jāsniedz palīdzība finanšu palīdzības izskatā. Un šajā jautājumā iesaistītajām pusēm ir dažāds viedoklis. Uh, 30. septembrī notiks šim jautājumam veltīta sanāksme, un tāda sanāksme būs pirmā četru gadu laikā, kad tiks izdarīts viss, kas komisijas spēkos, lai nepārtraukti aktualizētu attiecības ar Eiropas dienvidu kaimiņiem. Lielas paldies! Dank, Lielas paldies komisāram de Guhtam. Tālāk mēs sāksim ar kolēģi Gabrielu uz divām minūtēm. Paldies, eh, priekšsādātāja kungs, paldies komisāri par jūsu stāstījumu. Un es gribētu pastāstīt par to, kā es to redzu un ko es dzirdēju no jums. Tirdzniecība ar Eiropas dienvidu valstīm ir ļoti perspektīva, taču vēl ir garš ceļš priekšā, lai mēs pie kaut kā nonāktu. Es gribētu uzsvērt vairākas lietas. Vispirms ir nepieciešams strādāt pie brīvās tirdzniecības līgumiem, un īpaši ir jācerās, ka mums ir jāceļ tarifu barjeras Un kā jau jūs to teicāt, partneriāts ar vidusjūras dienvidu valstīm ir jāveic tādā garā, lai e, notiktu reģiona integrācija, kas ir ļoti vāja. Tālāk. Ir nepieciešams palikt pragmatiskiem. Mums ir jāstrādā tieši to labā, kas veids tirdzniecību savstarpēji. Un tādā veidā mēs varētu, piemēram, piešķirt vīzu atvieglojumus uzņēmējiem. Mēs līdzīgu līgumu parakstījām ar Māroku par viņu uzņēmējiem. Mums arī jāspēj nodrošināt iespēju organizēt dažādu veidu fórumus, jo brīvā tirdzniecība jau nav mērķis sevī, tas ir instruments, ar kuru palīdzību šīs valstis varēs ierakstīties atvērtā pasaules ekonomikā. Līdz ar to mums ir jāskatās, lai tiktu stiprinātas arī valstis un politiskās struktūras. Uh, jā tirdzniecībai, kas kalpo mieram un stabilitātei. Liec paldies Gabrielas kundzei, tālāk kolēģi Arēnas kundze. Paldies, Guhta kungs, jūs nerunājāt par partneriātu ar Izrēlu, taču man šķiet svarīgi atgādināt, ka šajā tirdzniecībā Mums ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību arī Izrēlai kā teritorijai un Transjordānijai. Jo ir preces, kas nāk no okupētajām teritorijām. Nu, mēs jau redzam, kas pašlaik notiek Lielbritānijā, bet mēs varam, piemēram, brīv, uz brīvprātības pamata prasīt, lai tiktu uzliktas etiķetes, ka, šie, um, ka šīs preces ir nelegālas un šādā veidā patērētājs varētu uz netaisnīgām situācijām izdarīt ekonomisko spiedienu. Jūs citēji pieminējāt arī Maroku un Tunisiju, un man šķiet, ka ir ļoti svarīgi atcerēties virkni principu. Pirmkārt, tās ir valstis, kas ir kā Tunisija demokrātiskās pārējas posmā, un te ir arī ļoti nozīmīga loma pilsoniskajai sabiedrībai. Uh, Lielas paldies! Paldies Arēns kundzei! Jums vēlas uzdot jautājumu, kolēģi, vai jūs to pieņemat? Vai jūs pieņemat Marvais kundzes jautājumu? Paldies. Es gribētu jautāt um, kolēģei, vai viņa piekrīt, ka uh, pirms pusstundas sakarā ar Krieviju. Parlaments apgalvoja, ka Krievija esot agresīvi veikusi, e, veicot e, pārkāpjot citas valsts suverenitāti, un tādēļ Eiropas Savienībai bija jānosaka sankcijas. Vai jūs piekrītat tam? Daudzi tagad izmanto kafejnīcas pakalpojumus, bet uh, Vai mēs piemērojam e, divkāršas mēroklus, es gribu jautāt, vai arī. Paldies, kolēģi Murvai. Saka, priekšsēdz, mums ir tikai 30 sekundes starp jautājumiem. Vārds kolēģei Arēnai. Mikro. Demande qu'il puisse y avoir la traçabilité. Ja ir iespējams izsekot, kur prece e, ir izgatavota, tad var izdarīt apzinātu izvēlu, un šodien ir, ir jāzēna, no kurienes ir prece. Es taču neaicēnu organizēt boikotu pret Palestīnas vai Izraēlas produktiem. Es vienkārši gribu zināt, kur no kurienes ir. Paldies, Arēnas kundzei. Tālāk kolēģis Marijas kungs. Lielas paldies priekšsādātāji. Uh, Tad, kad mēs runājam par partneriātu ar vidusjūras valstīm, tad mums noteikti ir jārunā arī par savstarpējām interesēm. Un mums noteikti nevajadzētu radīt problēmas valstīm, kas saskarās ar ekonomiskām problēmām. Un tas attiecās uz tādām valstīm kā Grieķija un Itālija. Šīs abas valsts ļoti smagi ir skāris Krievijas embargo. Un, ziniet, Turcija jau arī ir tādā uh, īpatnējā situācijā. Tā ir iekarojusi pusi Kipras salas un neatzīst e, Kipru par valsti, bet vēlas, lai Turcijas preces brīvi tiktu izplatītas Eiropā. Paldies! Tālāk Šākas kundze divas minūtes. Paldies! Priekšsādātāji, cienējamie kolēģi! Protams, ka tirdzniecībai ir jābūt integrālai Eiropas Savienības politikas daļai. Pagājuši vasar mēs uh, sadzirdējām aicinājumu mosties tiem, kas vēl šādu aicinājumu nebija dzirdējuši. Daudz kas ir mainījies. Trīs gadus pēc tam, kad drosmīgi cilvēki, daudz no tiem bija uh, jaunieši aicināja uz pārmaiņām šajā reģionā, tomēr izmaiņas nav bijušas pietiekami nozīmīgas. Tāpēc mūsu tirdzniecības darba kārtība ir ļoti noslogota. Mums ir jāizmanto princips dots pret dotu, mēs vairāk atvērsim savu tirgu. Uh, apmaiņā pret kaut ko. Mums ir jābūt arī ļoti stingriem attiecībā pret Izrēlu. Un mums ir jācenšas novērst korupciju. Līdzekļi ir jāsadara, jāsadala pēc iespējas vienlīdzīgāk. Un īpaši ir jāpievērš izglītības jautājumiem, lai šādā veidā tiktu galā ar jauniešu bezdarbu. Un arī uh, novērstu radikalizāciju. Te nav runa tikai par eksportu un inovāciju. Mums ir jāpaskatās uz pašiem uz sevi un uh, arī uz negatīvajām sekām, kas skar lauksaimniekus Eiromēd reģionā. Mums ir jāatbalsta reģionālā integrācija. Tas palīdzēs reģiona attīstībai. Paldies! Paldies Šākas kundzei tālāk, Leijārika kungs uz vienu minūti. Komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, tas, ko jūs saucat par kaimiņu attiecībām ar vidusjūras dienvidu valstīm, es domāju, mūs iepazīstina ar jaunu veidu sadarbību. Tā ir sadarbība un nevis konkurence. Tādēļ ir nepieciešams mainīt pieeju attiecībā uz šīm valstīm. Tās nav jaunas ekonomiskās ekspansijas zonas vai uh, lēta darba spēka rezerves uz viņu rēķina. Viņu ekonomiskā suverenitāte noteikti ir jārespektē, mums ir arī jāatbalsta dažāda finansiāla palīdzība, mums ir jānodrošina lēta kredīta pieejamība attīstības projektiem, un mums ir arī nepieciešams progress cilvēktiesību un demokrātijas jautājumos, nevis jāizvirza nosacījumi saskaņā ar starptautiskā valūtas fonda prasībām. Un priekšsādātājs atņem runātājiem mikrofonu. Paldies, un tad kolēģis Būhners pusotru minūti. Priekšsēd komisāra situācija ar cilvēktiesībām Ēģiptē pastāvīgi pasliktinās. Protams, ka mums ir jāsadarbojas ar turienes valdību un jāturpina sarunas, jāmēģina izmantot savu ietekmi, lai šī eh, šausmīgā situācija uzlabotos, un tomēr saruna turpināšana par brīvās tirdzniecības līgumu ir vairāk nekā tikai kontaktu saglabāšana. Tas ir vairāk par tehnisku diskusiju šo sarunu turpināšana nozīmētu, ka mēs daudzskaitliskos eh, rupjos cilvēktiesību pārkāpumus ignorējam un e, valdībai piešķiram startautisko atzīšanu. Un visiem, kas cieši no esošiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tas ir sitiens pa seju Tādēļ es gribētu jautāt jūs, komisārkungs, vai sarunas uh, jūs tik ilgi eh, pārtraukt, kamēr ir panākts progress attiecībā uz cilvēktiesībām Ēģiptē, vai eh, kamēr vismaz varēs redzēt vēlmi uh, šādu. Paldies, kolēģi Buhner. Tagad pusotru minūtu stāsies kolēģi Begīna. Paldies, priekšsēdētāji. Dargais komisāra kolēģi, 13. septembrī uh, notiks Eiropas un Vidzjūras uh, eh, padomu sanāksme, kas būs iespēja eh, atsākt šo dialogu, aizstāvot visi Eiropiešu intereses. Komisāra kungs, priekšsēdus mums nav vāciskā tulkojuma. priekšsēdis vēlreiz atkārto, man nav vācu tulkojuma. Atvainojiet, saka priekšsēdis, man uh, te ir tehniska kļūme, eh, raustās laikam. Nav problēma. Jā, komisāra kungs, es jau teicu, ka analogs nolīgums tika ar Maroku parakstīts, kas mūsu tirgu ir papludinājis ar ļoti lētiem lauksaimniecības izstrādājumiem, un tāpat būs arī ar šo. Dažas lielas valsts līdz to var eksportēt savus eh, rūpnieciskos ražojumus uz Maroku, bet no tā cieši vidusjūras valsts Eiropā. Aicinu komisiju eh, vest sarunas visu Eiropas interesēm, ne tikai dažu eh, valstu, un saglabājot mūsu tiesiskumu un drošības standarts, īpaši pārtiks drošības standarts, kas ir patērētāju interesēs. Es gribu aizstāvēt arī eh, darbņēmē intereses, kā arī vērsties pret eh, eh, nelegālo nodarbinātību vidusjūras otrajā krastā. Darba apstākļi ļoti atšķirīgi. Tas noved pie konkurences, kuru mūsu uzņēmumi nespēj izturēt. Mūsu mazie video uzņēmumi investē arvien vairāk otrajā vidusjūras krastā, tādēļ mums ir jāiestājas par to, lai uh, radītu uh, eh, stabilitiesku ietvaru, kas rad, uh, būtu uh, pamats labām investīcijām uh, un kas uh, palīdzēs uh, mūsu uzņēmiem saņemt uh, finansējumu kas tiem nepieciešams. Mēs varētu arī radīt divpusējas tirdzniecības kameras un ka Eiropas atjaunošanas un um, attīstības banka varētu plašāk atbalstīt uh, lauksaimnieks. Arī Erasmus programma ir jāstiprina. Uh, tas viss ir vajadzīgs, lai radītu vairāk zināšanas, kas ir nepieciešama nākotnes tautsainiecībai. Ar šiem nolīgumiem mēs varam daudz uh, iegūt vai zaudēt. Viss būs atkarīgs no tā, kā Eiropas savas kārtas izspēlēs. Paldies! Uh, piedodiet kolēģi Begina, eh, tā bija cimdot drīzāk mana problēma, nevis vispārēji, eh, lūdzu piedošanu. Tagad minūtu kolēģis Ajols stāsies. Sadarbība starp Eiropas Savienības valstīm un vidusjūras valstīm ir svarīga. Ir svarīga brīvās tirdzniecības zona, proti pakāpeniski jāpaplašina uh, mūsu Eh, robežas, tā jūs sakāt. Mēs esam pret to. Mēs uzskatām, ka nepieciešama līdzsvarota politika, nepieciešams mazināt eh, migrācijas plūsmu spiedienu un vajadzētu eh, investēt mūsu nākotnē, jāaizsargā mūsu laiks lauksamnieki, mūsu ražotāji, jāaizsargā sava kultūra jāaizsargā mūsu sabiedrības. Protams, jāsadarbojas ar kaimiņu valstīm, bet ne jau par katru, jebkuru kuru katru cenu. Nepieciešama politiskā stabilitāte šajās valstīs. Jā, jāpieprasa, ka šīs valstis respektē um, minoritātes un nepieļauj. Uh, tā teikt, nekontrolējumu migrāciju. Mums vajadzētu aizsargāt mūsu normas. Uh, nevajadzētu uh, veicināt uh, attīstību, kas mūs pielīdzinātu Ķīnas vai ASV attīstībai. Paldies, kolēģi. Ajo, tagad pusotra minūte Fisas Aišela. Priekšsādātāja kungs. Dargie kolēģi, kaimiņu attiecību politikas mērķis ir radīt stabilitāti reģionā un konflikts situācijas atrasināt mierīgā ceļā. Mm. Ekonomiskie un politiskie mērķi ir pilnīgi skaidri un ir ārprātīgi daudz darāmā, jo šīs sabiedrības lēnām pārietu uz eh, demokrātisku sabiedrību un viņu apņemšanās šajā ziņā ir nelokāma. Un tā kā šī reģiona situācija ir diezgan nestabila, tad tas ir mūsu pašu interesēs. Uh, panākt eh, stabilitāti, jo tas ir mūsu interesēs, lai vidusjūras reģiona valstis būtu stabils, un te tirdzniecība ir ļoti liela nozīme. Mums ir jāturpina komerci integrācijas process ar Eiropas Savienību, un tāpēc mums ir vajadzīgi šādi nolīgumi. Uh, Un šeit arī ir jāizvirza diezgan lielas ambīcijas. Šajos laikos, kad pašlaik komisijas darba kārtības jautājumi skar citus reģionus, vajadzētu tomēr Eiromed valstīm piešķirt prioritāti. Paldies, kolēģi Fisas Aišela. Tagad divas minūtes, ko izdara Bēla runās. Priekšstādātāji, eh, sadarbība eh, starp mūsu eh, valstīm un Dienvidvalstīm vidusjūras polit um, reģionā. Šī sadarbība ir sākusies 95. gadā, tas bija Barcelonas, Barcelonas process. Runa ir par politisko, ekonomisko un sociālo partnerību, kas balstās uz apusējības principiem, uz solidaritāti un uh, paralēlo attīstību. Ir ļoti svarīgi uh, pievērsties šeit ekonomiskajai sadarbībai, tirsniecībai un finansējumam, bet vismaz tikpat svarīgi ir sadarboties sociālajā, kultūras un izglītības jomā. Es gribētu uh, Uh, šeit izteikties uh, kā uh, līdztiesīguma komisijas loceklis, jo es uzskatu, ka mums jāparūpējas par to, lai šajās valstīs tiktu labāk ievērotas sieviešu tiesības, lai tiktu garantētas vispārējas cilvēktiesības un labāka demokrātijas attieci, attīstība. Jāpanāk, lai sievietēm būtu labāka piekļuva izglītībai un darbam, un nepieciešams arī uh, Um, atbalstīt tās sievietes, uh, kas Arābu valstīs uh, strādā uh, cilvēktiesību jomā. Diemžēl um, līdz šim sniegtais atbalsts novedis pie tā, ka šīs sievietes tika marginalizētas un pakļautas vardarbībai, kā jūs jau teicāt, komisāra kungs, daudz kas vēl ir darāms, un es ceru, ka jūs arī esat gatavs darīt visu nepieciešamo, lai situāciju uzlabotu. Paldies! Paldies, kolēģi Tarabela. Vai jūs pieņemsiet uh, zilā skatīts jautājumu no kolēģa Ferāna? Lūdzu, kolēģi Ferāna. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Tarabela kungs. Atbalstot Arābu valstu revolūcijas, uh, um, tad, tad vai jūs nedomājat, ka uh, Um, sieviešu loma uh, tieši arī tika izspēlēta tā, ka noveda pie uh, pašreizējas situācijas. Varbūt jūs nesapratāt mani. Es teicu, ka sievietes nospēlēja ļoti svarīgu lomu cīnoties uh, par demokrātiju, par cilvēktiesībām. Un es teicu, es teicu, ka varbūt, mēs varam būt vīlušies attiecībā uz sekām. Uh, sekas nav tādas, kādas mēs būtu vēlējušies. Sievietes ir marginalizētas šajās sabiedrībās, un Eiropas Savienībai vajadzētu spēlēt nozīmīgāku lomu, lai palīdzētu sievietēm šajās valstīs būt uh, nozīmīgākām, tā skaitā arī ekonomikā. Paldies, tagad brīvā mikrofona uh, procedūra. Thank you. Priekšsādātāji, tagad mēs eh, sākam runāt par sieviešu tiesībām. Un eh, jāuzsver, ka Arābu pavasara laikā sievietes spēlēja ļoti svarīgu lomu. Diemžēl eh, šī kustība neko daudz nav panākusi. Mums ir nepieciešams turpināt darbu, lai veicinātu miermīlīgas kaimiņa attiecības, jāpalīdz uh, Eh, šīm eh, jaunajām demokrātijas valstīm eh, attīstīt savu ekonomiku. Jāturpina Barcelonas process, kas ir pamats sadarbībai. Viena no jomām, kurā vajadzētu sadarboties, ir vide. Mūsu visu interesēs būtu parūpēties par vidusjūras ekosistēmas saglabāšanu, uh, Daudz var paveikt atsevišķās eh, valdības, bet jo svarīgāka ir reģionālā sadarbība. Un no 30. septembra sanāksmes mēs daudz ko sagaidām. Mēs ceram, ka sadarbojoties eh, vietējā un reģionālajā līmenī var ļoti daudz ko paveikt. Paldies, kolēģi Šuica. Kolēģis Negresku nākamais. Eiropa pārstāv tādu kā augstāko līmeni eh, pasaulē eh, tautsēmniecībā un un eh, demokrātijas ziņā. Un mums jāsadarbojas, jāturpina sadarboties ar uh, valstīm, kas ir dienvidos no mums. Esmu no uh, bijušās komunistiskās valsts, kurai bija grūti pārējais demokrātija, tā es uzskatu, ka mums ir ļoti svarīgi demokratizēt šīs valsts, un uh, to varam darīt, ja mēs uh, robežas patrum atvērts jaunajam paudzēm. Mums jāturpina tirgoties, uh, virzot šīs valsts pareizajā virzienā. Mums ir jāaizstāv savu principu, jāturpina savi pūliņi Uh, arī šiem principiem dalīties, atvērtās durvis nozīmē, ka viņiem ir mūsu vērtības jārespektē. To paredz nolīgums. Ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija un dalība valstis pielikt lielāks puliņus uh, šo sadarbību paplašināt. Mūsu pieredze varētu izrādīties viņiem noderīgi, mēs varētu nodrošināt sadarbības ar visu Eiropas Savienību un Dienvidu valstīm, un mums austrumos ir noderīgi pieredze šajā jomā. Paldies! Paldies, kolēģi Gresku! Tagad kolēģis Jakovičičs. Es uh, gaidīju šo Eiropas Savienības iniciatīvu vidjūras telpai, un man bija iespēja Eiropu pārstāvēt šīs iniciatīvas ietvaros uzzināja daudz par mūsu dienvidu kaimiņu vajadzībām. Atbalsts šo nolīgumu, atbalsts sarunas, bet ir vienlīdz svarīgi aizsargāt mūsu intereses, globāls vispārējais intereses, kā cilvēktiesības un ES pamatvērtības, kā arī ļoti specifiskas intereses, piemēram, olīvēļu jautājums. Uh, Šī ir viena no problēma, kas pastāv runājot par mūsu izstrādājumu konkurētspēju globālajā līmenī vai pat Eiropā pašā. Jo es zinu, ka mēs importējam ļoti daudz eļas no e, Dienvidvidas jūras telpas, tad to sajauc ar Eiropas eļu un pārdod kā Eiropas eļu. Ir arī citi piemēri e, līdzīgi, esmu pārliecināts, bet šis ir viens tāds, ko es labi pārzinu Tādēļ ļoti svarīgi norādīt katru uh, e, izstrādājumu izcelsmes valstu. Paldies, kolēģi Jākovčič. Tagad kolēģis Viegas uzstāsies. Lūdzu mikrofonu. Mēs atbalstām diversifikāciju mūsu tirzniecības attiecībās, taču mēs neprasām tikai ekonomiskos kritērijus. Un um, te mēs varam saskarties ar daudz un dažādām grūtībām. Uh, te ir nepieciešama sociāla kritērija, surnitātes ievērošana, cilvēktiesība ievērošana. Un balsoties uz to, mēs varēsim iegūt apusēju labumu. Ir arī ļoti svarīgi runāt par Izraēlu. Man šķiet, ka tas ir labākais piemērs Eiropas Savienībā, kas ir eh, ļoti tālu tikus un ne tikai attiecībā uz etiķetēm. Paldies, kolēģi Viegaši! Nākamais uzstāsies kolēģis Foigts. Mēs runājam daudz par pamattiesībām Eiropā un pamatvērtībām, bet man rodas jautājums, kāpēc komisija neziņo par to, kas attiec uz vidusjūras reģionā sošo Izraels valsts. Kopš 2014. gada jūlija ir 500 bērnu nogalināti. Izraela ir arī vismaz 245 skolas bombardējusi, tie skaitā 54 ANO skolas. Uh, Šādi krāsi pārkāpjot uh, starptautiskās tiesības, īpaši arī uh, eh, Ženēvis konvencija par uh, eh, civilizētāju aizsardzību kara laikā, ir jāsuspendē uh, kamjātiecību līgums ar Izraelu, vai vismaz varētu debatēt par to, vai Izraelai ne. Uh, noteikt sankcijas eh, eh, un iespējams arī eh, vērsties pret šo valsti starptautiskajā vai arī vainīgiem starptautiskajā krimināltiesā Hāgā. Līdz to ir beidzies brīvais mikrofons un pēdējais runās komisārs Dehuhts. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Paldies priekšsādātāji. Liels paldies Es centīšos atbildēt uz jautājumiem. Tika uzdoti uh, vairāk jautājumu, pat vairāk kārt. Vispirms par Ēģipti. Tika jautāts, vai vispār vajadzētu ar šo valsti vēst sarunas uh, par visaptverošo uh, tirsniecības noliegumu, ņemot vērā cilvēktiesību pārkāpumu pašlaik. 2011. gadā padome uzsāka sarunas un noteica toreiz, ka vispirms ir jāpabeidz izvērtēšanas process nepieciešams izvērtējumu veikt kopīgi ar Ēģipti, tad mēs nevaram apturēt sarunu sākumu, jo sarunas nav sākušas. Un uh, Eh, mēs piesaistām arī neatkarīgos konsultantus, kas eh, izvērtē situāciju valstī un iespējamas tirdzniecības nolīguma sekas. Šajā analīzē būs arī īpaša sadaļa par uh, pamatiesībām. 30. septembrī uh, ministru sanāksmes laikā mums ir paredzēta arī divpusējā sanāksme ar Ēģiptes uh, premjerministru. Par Maroku. Martā 2013. gadā ir uzsāktas sārunas ar Maroku. Eh, saruna progress ir vērtējams kā ļoti labs. Abas puses piekrīt kopīgajiem mērķiem, proti vēlas noslēgt šo nolīgumu tik ātri, cik vien iespējams. Protams, mums jāņem vērā arī abu pušu intereses un prioritātes. Tiek eh, veikti arī pētījumi par eh, atsevišķajām nozarēm, un Maroka piekrīt arī eh, piesaistīt pilsonisko sabiedrību un ņemt vērā izpēti par šo jomu nākamajā sarunu kārtā. Pašlaik piektā saruna kārta ir atlikta, bet sarunas netiek pārtrauktas. Mēs turpinām kontaktus ar uh, Marokas partneriem, jo mēs vēlamies, uh, lai sarunu process ritētu pēc iespējas glūdi. Eiromēt ministru konferencē uh, notiks sarunas ar Marokas tirdzniecības ministru un domāju, ka nākamgad mēs varēsim sarunas par nolīgumu noslēgt tās katrā gadījumā turpināsies. Un tas būs ļoti svarīgs precedents citiem mūsu partneriem reģionā - Tunīsijai, eh, Jordānijai un Ēģiptei. Tagad par Izrēlu. Eiropas Savienībai ir ļoti skaidra nostāja par uh, eh, Izraēlas politiku un uh, nelegālo okupāciju. Uh, produkti, eh, kas tiek saražoti okupētajās eh, teritorijās, eh, nevar baudīt īpaši labvēlīgu attieksmi un preferences mūsu tirgū. Mēs pieprasām šo produktu pareizo marķēšanu, lai patērētāji zinātu, vai produkts ir izcēlies, tiešām ir ražots Izrēlā vai okupētajās teritorijās. Komisija pārs, pārskata arī uh, likumdošanu par obligāto marķēšanu, jo īpaši lauksaimniecības produktiem mēs sagatavosim arī vispārīgas vadlīnijas marķēšanai un ceram, ka dalībvalstis piemēros arī brīvprātīgās marķēšanas noteikumus. Uh, jūs pieminējat principu vairāk par vairāk. Jāsaka, ka attiecībā uz visiem šiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Mēs vienmēr paredzam savstarpējīguma klauzulu un uh, pamattiesību klauzulu. Mēs darām visu, lai arī ar šiem nolīgumiem veicinātu uh, cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanu. Katrā nolīgumā e, mēs e, izskatām iespēju piemērot arī šo principu vairāk par vairāk. Bet jāuzsver, ka šis princips, tad, ja mēs runājam vairāk par vairāk, tas nozīmē vairāk palīdzības, vairāk investīciju, ja notiek vairāk politisko reformu. Bet te pašā laikā tas nozīmē, ka arī mums pašiem vajadzētu atvērt mūsu tirgu šīm valstīm. Un tas nemaz nav tik viegli izdarāms šo nolīgumu kontekstā. Arī dalībvalstis nav īpaši elastīgas. No citas puses, vajadzētu varbūt arī savādāku pieju vīzām, jo viena no skaidrām prasībām uh, ir uh, vīzu jautājumi un tirgus pakāpeniska atvēršana. Tā kā ne tikai mūsu partneriem ir zināma atbildība, arī Eiropas Savienībai ir jāuzņēmas zināmas saistības un jāizrāda lielāka elastība attiecībā uz mūsu kaimiņu valstīm. Paldies! Dank, Herr Kommissar de Gucht, die Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to esam noslēguši arī šo darba kārtības punktu. Kolēģi Movai, es jau tagad esmu sagatavojis jums rakstisku atbildi. Jūs tagad nerunāsiet par reglamentu. To zinu.